Esam beigušo darba kārtības punktu, tagad balsu skaidrojumi. Vispirms Harkins kundze. Thank you, madam. I'm glad to... Paldies, priekšādātāji. Es uh, apsveicu strateģisko investīciju fondu. Tas ļaus uzsākt investīcijas un cerams uzlabos situāciju Eiropas Savienībā. Fonds tika uzsākts pagājušā gada novembrī un arī parlaments šodien nospēlē savu lomu, pavirzīja šo procesu uz priekšu. Mēs esam uzsākuši dažādas pozitīvas izmaiņas, esam nodrošinājuši, lai vairāk naudas tiek piešķirts apvārstim 2020 un um, esam paveikuši arī daudz ko citu. Īrija jau ir iesniegusi vairākus projektus. Uh, ar um, Eiropas Savienības un Eiropas Investīciju bankas palīdzību. Piemēram, 14 uh, primārās aprūpas centra projekts un arī citi potenciāli projekti, kurus varētu izvēlēties šajā fondā. Daži no šiem uh, primārās aprūpas uh, centriem atrodas Golvejā un citos īrijas reģionos. Šīs investīcijas būs ļoti iespēdīgas, jo tās nodrošinās ne tikai ekonomisko izaugsmu, bet arī uzlabos cilvēku veselību. Paldies! Nākamais runātājs Dehovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir vēls, bet gribu izteikties tāpēc īsi. Uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti veiksmīgs. Tas ir ļoti būtisks ne tikai Eiropas parlamentam. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība reaģētu pašreizējā situācijā. Es gribētu pateikties Junkera komisijai par šo iniciatīvu. Uzskatu, ka šis fonds dos labumu ne tikai individuāliem pieteicējiem, bet tas dos arī ļoti lielu pievienoto vērtību visai Eiropas Savienībai. Ir kāds jautājums, kas vēl nav atbildēts, un proti privātā sektora iesaistas līmenis. Es ceru, ka mēs saņemsim atbildi no Junkera kunga. Vēlu jums visiem jauku vakaru. Paldies! Tagad. Nākamais ziņojums par ekonomiskās pārvaldības sistēmu. Pirmā izteiksies Harkins kundze. Paldies! Es balsoju par šo ziņojumu. Es uzskatu, ka elastīgums, kas ir iekļauts stabilitātes un izaugsmas faktā, faktā, ir jāizmanto Eiropas komisijā. Tāpēc es priecājos par sākotnējo komisijas paziņojumu par elastīgumu paktā. Kopā ar dažiem īru kolēģiem es, esmu viena no kolēģiem, kas es kas esmu aicinājusi īru kolēģus balsot eh, par pēdējā referendumā. Uzskatu, ka elastīgums būtu jāpatur. Es atbalstu ideju, kas parādās ziņojumā par to, ka komisijai vajadzētu paskaidrot, kur tieši šo elastīgumu varētu piemērot. Mums visvairāk ir vajadzīga caurredzamība un paredzamība. Paldies, Balčākungs. Paldies, Balčākungs. Edustajā Paltsko. Priekšsēdus kundze, paldies. 2008. gada oktobrī eh, eh, Nikolās Sarkozī, Francijas prezidents, piedāvāja eh, ES stabilitātes un izaugsmas paktu, kas patiesībā Eiropas supervalsts izveidas virzienā ir solis. Ir runa par uh, ekonomikas vadīšana, dalību valstu tautsēmniecības eh, un budžeta eh, suverenitāte ir faktiski izbeigta. Taču nacionālajiem parlamentiem un viņu budžeta komisijām tagad ir eh, vispirms jāsaskaņo budžeta ar Eiropas komisāriem. Eiropas komisāri, tā tad ir e, šādi centralizētie e, e, vienotās gribas izpildītāji, tas viss demokrātijas vārdā, tas pilnīgi nepieņemam. Paldies, un tagad man Mikina kungs, lūdzu. Dētais kundze, šodien kolēģi mēs nobalsojam par manas kolēģis Pervanšas Bere ziņojumu un to, kas tagad notiek Grieķijā un krīze eirozonas pārvaldībā tas ir tas ko mana valsts latvija pārdzīvoja 2009.–2011. gados. tad milzīgā krīze plosies visā austrum eiropā tai skaitā arī latvijā. bet krīze nav pārvarēta un tas ka latvija it kā izgāja no tās un tas ir pateicoties nevis valdībai vai eiropas komisijai bet tikai pateicoties latvijas tautai latvijas valdība tolaik nežēlīgi slēdza slimnīcas mazināja algas policistiem skolotājiem atņēma desmit procentus pensijas pensionāriem. grieķi vienkārši varbūt ka dienvidu tauta neļauj tā rīkoties ar sevi bet tas nemaz nenozīmē ka mums eiropas parlamentam nevajag meklēt jaunus un labākus pašvaldības modeļus un cita ceļa nav kā tikai kompromiss starp visām iesaistītām pusēm. tieši tāpēc es kolēģes bere ziņojumu atbalstīju jo tas ir kompromisa produkts un tāpēc es nobalsoju par. paldies!